ar veselības aizsardzību. Tā ir cieši saistīta ar tiesībām uz dzīvību, un gribu sveikt arī Kestingeras kundzi ar viņas grozījumu.